<coughs> Otwieram nasze posiedzenie. Labrīt, es eh, atklāju šodienas eh, komitejas sēdi. Mēs tagad varam sākt mūsu darbu. Ah, sirsnīgi sveicu jūs mūsu šodienas sēdē. Mēs sāksim ar um, dažiem paziņojumiem, uh, kurus gribu izteikt pirms uh, balsošanas par darba kārtību. Izmaiņas uh, ir uh, sekojušas. Balsošana par uh, ceturto darba kārtību punktu, pu, proti pasākumu par uh, kaitēkļu apkarošanu tiek pārlikt uz 22. aprīli un tad būs priekšpusdienā sēde, un tad mēs lūdzu balsosim. Lūgumu ir izteikusi Makintājas kundze, kurai šodien ir steidzams, steidzam citi pasākumi. Viņi nevar būt šodien klāt mūsu šodienas sēdē. Makintājas kundze ir Lielbritānijā šodien. To mēs pieņemam zināšanai, un kā parasts mūsu sēde tiek pārraidīta. 20 valodās ir pieejams tulp tulkojums, izņemot eh, igauņu, maltiešu, slovāku un ģeltu eh, valodā. Sēdes protokols 22. 23. februāram un 7. Eh, martam ir pieejama un procedūra attiecībā uz šiem protokoliem ir tā, kas parasti tiek pielietot. Ja nav uh, citu iezīmju. Tad piektais punkts - inovācija un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā. Referents ir Jans Hoitemākungs. Tika divas reizes šis jautājums skatīts, 312 grozījumi ir iejā, iesniegti. Šis augstais grozījumu skaits parāda. Uh, to lielo nozīmi, kāda ir a, inovācijām un ekonomiskai attīstībai a, Eiropas lauksaimniecību turpmākajā pārvaldībā un par to, cik ļoti augsti interesi ir par šiem jautājumiem. Inovācijas ir attiecināts ne tikai uz lauksaimniecības a, uzņēmumu pārvaldību, bet uz visu sektoru kopumā. Jo ir nepieciešams otrs modernizācijas vilnas lauksaimniecības sektorā, un tam jānotiek ļoti augstā līmenī. Paldies referentam un ēnu referentiem par kompromisu grozījumu izstrādi. Balsojumā tas mums palīdzēs, lai balsojums būtu raitāks. Un tik tālu tas no manas puses. Tagad dodu vārdu referentam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visām grupām un ānu referentiem par auglīgo sadarbību. Mums izdevās apkopot uh, veselu virkni grozījumu kompromisos no, nu, izdevās eh, pielāgot tekstu. Manuprāt, šis tiešām ir labs uh, ziņojums par inovācijām, ekonomisko attīstību, lai uzlabotu konkurētspēju, attīstību, kā arī vides ietekmi un dzīvnieku labturību. Liels paldies par jūsu sadarbību šeit komitejā. Cerams, ka mēs gūsim arī plašu vairākumu atbalstu par šo ziņojumu. Paldies! Tak też sądzimy. W takim... Jā, paldies. Mēs arī ceram, ka tas tā notiks, un tagad uh, pievērsīsimies balsošanai. Balsojam 102. grozījums, kas par? Pret. Ah, noraidīts. Deviņdesmit astotais grozījums par. laikā. Nu, tā tad uh, mani labo. Ir jābalso par 101. grozījumu. Kas par? Pieņemts. Tagad uh, 98. par. Paldies, pieņemts. Kompromiss A. Elektroniskais balsojums, a, kā parasti sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamais ir kompromiss D. Kompromiss par, bal par balsojumu B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. grozījums, kas pār 118. grozījumu pret norādīts. 120. par pret To mēs pārbaudīsim elektroniski. 120. elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Septiņpadsmit pār astoņpadsmit pret. Varbūt, ka mums uh, būtu jāatkārto balsojums, jo Magines kundze nav pagūs nobalsot, tad balsojam vēlreiz par 120. grozījumu. Nē, jūs domājat, ka tas nav nepieciešami? Labi, tad noraidīts. Jā, labi. Protams, situācija liekas, ka tā ir kļuvusi skaidrāka, un mēs negribam radīt precedentu gadījumus. Uh, bet jūs esat vicepriekšsēdētāji. Nu labi, nu katrā gadījumā 122. kas par. Paldies, pieņemts kompromiss C. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts 100. 24. grozījums par pret norādīts. Nākamais ir kompromiss ar. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV grozījums 11. Kas par? Pieņemts. 132. un 133. kopā. Kas par? Desekungs 122. 123. Kas par? Pret. Noraidīts.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 140 par pret noraidīts. 142. Kas par? Paldies. 141 par. Pieņemts. 144 par. Pret. Noraidīts. 145. par. Paldies. 146. par. Pret. Norādīts. 147. divās daļās. Pirmā daļa, kas par. Paldies. Otrā daļa par. Noraidīts. 148. kas par? Paldies, pieņemts. 151. kas par? Pret. Noraidīts. 152. par? Pret. Noraidīts. 153. par pieņemts. Kompromiss D. Sākam balsojumu. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Un tagad 164. Eh, par Paldies, pieņemts. 24. NV, kas par? Pret. Norādīts. Simts sešdesmit sastais, kas par? Paldies, pieņemts. 167. ir identisks, nav jābalso. 168. ir nākamais balsojums. Nē, 170. saka priekšsādātājs Dorfmana kungs, kas par. Paldies, pieņemts. 172. kas par. Pret Mēs pārbaudīsim. 172. man likās, ka noraidīts, bet nu pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, patiesi noraidīts. 174. par. Paldies, pieņemts. 175. kas par. Paldies, arī pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais kompromiss F. Sākam balsot. Vai ir kāda tehniska problēma? Nē, liekas, ka viss ir kārtībā. Kompromiss F, par to mēs balsojam. Nē, tiešām liekas, ka ir problēma. Bet tagad viss kārtība. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir uh, balsojums NV grozījums 5 par. Pieņemts. 188 par. Pret. Noraidīts. 189. Atvainojiet, saka priekšsādētājs. 195 sākumā. Kas par 195? Pret noraidīts. 189 par Jā, nu šbalso, tas ir tavs grozījums, kas pret. Jā, paldies, noraidīts. 190. par pret. Noraidīts. 192. Mm, par. Pieņemts. 193. par. Pieņemts. 191. par. Pieņemts. 194. par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 pret noraidīts. 202. divās daļās pirmā daļa, kas par pieņemts, otrā daļa par arī pieņemts. 203. par pieņemts. 201. par pieņemts. 204. par pret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 pieņemts. 210. ir atsaukts. 211. Nē. Saka priekšstādātājs par 210. jābalso. 210. lūdzu. Kas ir par? Pieņemts. 212 par pret noraidīts. 213 par pret To pārbaudīsim. Sākam balsot. 213. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir kompromiss G. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Nākamais ir kompromiss H. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Arī pieņemts. Nākamais grozījums 221. Kas par? Pret. Noraidīts. 226. Par. Pret. Noraidīts. 227. Par. Pieņemts. 228. Par. Pieņemts. 229. par pieņemts. 230. par pret noraidīts. 231. par pieņemts. Nākamais ir kompromiss viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Nākamais ir kompromiss J. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums 259. grozījums, kas par. Paldies, pieņemts. 200.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 Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudam. 268. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 273. par. Arī to labāk pārbaudīsim. 273. Vēlreiz pārbaudām balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es to neredzēju pareizi iepriekš. Tagad balsosim par 270. par. Paldies, pieņemts. 271. par. Pieņemts. 272. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 272. balsājam elektroniski, lūdzu. Beidzam. Pieņemts. 274. par. Pret. Noraidīts. 275. divās daļās pirmā daļa par. Pieņemts. Otrā daļa par. Pieņemts. 277. De Castro kungs, kas par. Paldies, pieņemts. 280. Kas par? Pret. Noraidīts. 278. par. Pret. Noraidīts. 279. par. Pieņemts. Nākamais ir kompromiss, kā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV numur 10, kas par? Paldies, pieņemts. 288 un 289 par? pret. To pārbaudīsim. 288 un 289. Balsojums sākts. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt astoņdesmit septiņi par pieņemts. 294 par pret noraidīts. 293 par pret noraidīts. 290. Šrajers kundze pirmā daļa par. Pieņemts otrā daļa par. Pieņemts. 291 par pret noraidīts. Nu, 292 par pieņemts. NV numur 13 grozījums, pirmā daļa par. Pieņemts, otrā daļa par. Pret. Noraidīts. Nu, Kompromiss L. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 304. grozījums par. Paldies. 307. par. Pret. Noraidīts. 309. par. Pret. Noraidīts. 306. par Pieņemts. Trīsimts piektais par. Pieņemts. 308. par pret noraidīts. 311. par noraidīts. 312. par pieņemts. Tagad turpināsim ar apsvērumiem uh, numur 1 par pieņemts, numur 2 un 3 par pieņemts Numur 4 par. Pieņemts. Numur 5 par. Pieņemts. Numur 6 par. Arī pieņemts. Kompromiss M. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir eh, grozījums numur 13 un 14, kā, kas ir par, pret, noraidīti. Četrpadsmit un sešpadsmit saka priekšsēdētājs. Pieņemts. Deviņpadsmitais par. Nē, saka priekšsēdētājs pārbaudīsim. 18. un 16. Tātad 18. un 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. par pret. Noraidīts. 20. par pieņemts. 21. par. 23. par. Pret noraidīts. 24. par. Pret noraidīts. 25. par. Pret noraidīts. 26. par. Pieņemts.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 35. par pieņemts. Numur 36 un 37 kopā identiski par pret noraidīts. Sākam balsot par 38 un 37. Beidzam balsot. noraidīts. Kā mēs arī domājam, tagad 38. par pret noraidīts, 39. par pieņemts. Kompromiss N sākam balsot. Beidzam balsot. O kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Numurs 64. Par. Pieņemts. 66 par. Pret. Noraidīts. 67 par. Pieņemts 69 par. Pieņemts 70 par. Pret. Noraidīts. 71. par. Pret. Noraidīts. Kompromiss P. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir numur 80. Numur 80. Kas par? Pret. Par numuru 80 sāk, balsojums tiek sākts, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 81 par. Pret. Noraidīts. Kompromiss Q sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Nākamais ir uh, grozījums numur 90, kas par. Paldies, pieņemts. 89. par. Pret. Noraidīts. Numur 88 un 92 un 93 visi jā, identiski. Kas par? Pret. Noraidīts. Es nedomāju, ka jāpārbauda, bet, ja jūs vēlaties, lūdzu, varam pārbaudīt. Pārbaudīsim 88 līdz 93, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 94 par, pret noraidīts. 97 par pret noraidīts. Tagad uh, balsojums par rezolūcijas priekšlikumu mainītajā rez, uh, redakcijā. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sirsnīgs paldies. Pieņemts. Mēs sirsnīgi sveicam uh, referentu un arī visus uh, viņa darbiniekus uh, vai referents vēlas ko teikt. Hoitamā kungs. Hoitamā kungs, vai jūs vēlaties ko teikt, lūdzu? Jūs esat uh, ļoti nodarbināts pieņemt apsveikumus. Es vienkārši tiešām ļoti priecājos par plašo atbalstu par šo dokumentu, un tas parāda, cik nozīmīgs šis jautājums ir. Paldies liels! Ważne to jest na pewno, ale trudne też. Jā, svarīgs, uh, taču ļoti sarežģīts jautājums. Un tagad pāriesim pie sastā punga. Mēs diskutēsim par uh, vizīti Nīderlandē no 29. līdz 30. martam, kuru agrī komiteja veica. Kā jums zināms, īsi pēc uh, lieldienām pāris mūsu pārstāvi devās uz Nīderlandi. Man arī bija tas gods piedalīties. Programma bija labi norganizēta, galvenā tēma bija inovācijas un tehnoloģijas lauksaimniecībā, bet tika aplūkot arī konkrēt spējas un dzīvnieku labturības jautājumi. Mēs varējām iepazīties ar jauniem inovatīviem pielietojumiem, piemēram, iepazināmies ar uzņēmumu, kas iegūst fosfātus no virces Un tā ir aprites ekonomika reālajā dzīvē. Kā jums zināms, Hoitemā kungs norganizēja šo vizīti. Tādēļ lūkšu viņu tagad pastāstīt par to. Sekretariāts uh, drīz sagatavos uh, ziņojumu un nosūtīs to visiem. Tam ir vēl nepieciešams mazliet laika. Tagad došu vārdu Hoitamā kungam, pēc tam pārējiem lūdzu. Liels paldies, priekšsēdātāji! Paldies arī kolēģiem par dalību šajā misijā uz Nīderlandu. Es zinu, ka dažiem bija ļoti grūti ierasties, jo tas notika tieši pēc lieldienām, bet liels paldies tiem, kas ieradās. Šīs misijas eh, mērķis bija tiešām parādīt praksē to, par ko mēs tikko kā bijām nobalsojuši par jaunajām inovācijām. Mēs aplūkojam dažādas uh, lauksaimniecības nozares, uh, lopkopību, labības audzēšanu un tā tālāk. Mēs apmeklējām jaunu uzņēmumu uh, kas īsteno jaunas tehnoloģijas, lai uzlabotu konkurētspēju lauksaimniecību vidū, kā arī samazinātu vidas ietekmi. Tātad pirmā programmas daļa bija apmeklēt uzņēmumu, kas izmanto integrētu kaitēkļu apkarošanas eh, mehānismus. Viņi vairāk runā par eh, integrētiem labības eh, mehānismiem. Uh, šis uzņēmums cenšas samazināt, cenšas samazināt pesticīdu izmantošanu. Viņi cenšas izmantot ar dažādiem mikroorganismiem un uh, insektiem uh, cīnīties pret kaitēkļiem, kā arī izmantot vairāk uh, minerālu mēslus, lai mikroorganismi varētu uh, pārvērst mēslojumu tādā veidā, ka to augi var vieglāk izmantot un daudz efektīvāk. Tātad šeit eh, pastāv tāda kā partnerība starp dabu un inovācijām. Otrajā dienā mēs apmeklējām lauksainiecības, kas koncentrējas uz tādu precīzo lauksaimniecību, kur tiek izmantot dažādi roboti, kas uh, nodrošina barību, kā arī slaukšanu un uz laukiem tiek izmantoti bezpilota lidaparāti, droni un citi roboti, kas spēj nodrošināt precizitāti pat līdz vienam centimetram. Tas ir būtiski, jo tiek samazināts ūdens izmantojums, mēslojuma izmantojums, kā arī pesticīdu izmantojums, jo ir ļoti skaidri zināms, kādas ir auga vai dzīvnieka vajadzības pirms uh, parādās kādas slimības vai kas tam līdzīgs. Un tad pati interesantākā daļa mēs apmeklējām divas lauksaimniecības, kas specializējas uh, jaunu mitekļu izveidē, labākai dzīvnieku labturībai un veselībai. Tiek samazināta antibiotiku izmantošana. Mēs apmeklējām vājputnu audzēšanu eh, uzņēmumu un arī gaļas lopu audzēšanas uzņēmumu. Tā kā mums ir jauna direktīva, tad nevar izmantot vairāk kā 1700 kg nitrātu mēslojumā un dažiem uh, uzņēmumiem šobrīd pat ir uh, jāpārdod savs uh, dabīgais mēslojums, lai iepirktu uh, šo atļauto uh, mēslojumu, un tas ir mazliet dīvaini, un tādēļ mēs tagad aplūkojam, kā lauksaimnieki ar to tik galā. Šobrīd arī tiek izskatīta jaunā regula par um, mēslojumu, un mūsuprāt, mums vajadzētu arī uh, spēcīgi izteikties šajā jomā, lai pieļautu jaunajām tehnoloģijām izmantot vairāk dabīgo mēslojumu, nevis mākslīgo mēslojumu, jo mēsli elektroniskais mēslojums ietekmē ļoti lielā mērā gan vidi, gan seg, gan arī paaugstinu tādu minerālu vielu izmantošanu kā fosfātu. Noslēgumā mums bija tīkla tikšanās ar mūsu lauksaimniecības ministru un lauksaimniecības uh, sektora pārstāvjiem no Nīderlandes, un man pašam tas bija ļoti interesanti, jo mums bija darba uh, vakariņas um, muzejā, kurā varējām iepazīties arī ar nīderlandiešu glaznotājiem, un kur mums bija iespēja tikties gan formālā, gan neformālā atmosfērā ar dažādiem pārstāvjiem. Ja jums ir kādi jautājumi, varat tos uzdot šeit, bet, protams, ka es un mans birojs vienmēr esam atvērti sniegt jums uh, komentārus atbildes saistībā ar šo misiju un citiem jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Šrājers kundze nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka tā bija darba vizīte Nīderlandē, un jāsaka, ka viss, ko mēs tur redzējām, nu jā, tas bija ļoti jauki un skaisti, bet man ir jautājums jums kā priekšsēdētājam. Jāsaka, ka mēs ļoti daudz runājām par tirgus inovācijām. Tas jau izklausās ļoti labi, bet Nīderlandē mm, problēmas ir piensaimniekiem. Es arī vakar ar viņiem eh, sazinājos, jo jāsaka, ka Eh, lauksaimniecībā ir krīze, runājot arī par izmaksām, un tādēļ es gribēju jums pateikt, ka šis temats eh, ir patiešām ļoti aktuāls Nīderlandē visos līmeņos. Ja mēs runājam par um, mēslojumu un tā pārstrādi, jāsaka, ka piensaimniecības un lauksaimniecības nozarē kopumā ir nepieciešami Eiropas līmeņa risinājumi. Jans Hautemā uh, ir organizējis šo vizīti, tas patiešām ir fantastiski, un ir labi, ka kāds no Nīderlandes par to runā, bet es gribēju vaicāt. Es pati nevarēju piedalīties vizītē, bet nu kas tad notiek? Es īstenībā jau 30 gadus strādāju politikā, un uh, mums taču ir jārunā par uh, svarīgākajām prioritātēm. Bet nu paldies ar par šo jauko vizīti. Trudno, trudno, trudne pytania. Pani poseł Aguilera. Jā, ļoti sarežģīti jautājumi. Tagad vārds Agilēras kundzei. Gracias, presidente. E, yo... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlos pateikties par šo norganizēto ceļojumu, kurā varēja piedalīties tā mērķa bija ļoti interesanta. Es daudz ko uzzināju par šo precīzo lauksaimniecību un šāda veida inovācijām. Nīderlandes lauksaimniecība vienmēr bijusi ļoti modernā, ar augstu konkurētspēju. Tādēļ, manuprāt, šīs misijas programma bija ļoti līdzsvarota, ļoti laba. Uh, Īpaši vēlos pateikties Hoitamā kungam par šo organizatorisko darbu. Tāpat arī vēlos pateikties pārējiem nīderlandiešu kolēģiem, kas bija klāt. Šis ceļojums tiešām bija patīkams, un tas bija arī interesanti ņemot vērā šo ziņojumu, ar ko nodarbojamies. Tātad vēlreiz tiešām vēlos teikt, ka šis ceļojums bija labi norganizēts, ļoti interesants un sekoja tiem mērķiem, kuriem mēs sekojam šeit komitejā. Izskatās, ka neviens cits nevēlas vairs izteikties. Varbūt, ka man pašam, kā dalībniekam, tad vajadzētu paust komentārus. Programma patiešām bija ļoti intensīva, galvenokārt nodarbojāmies ar inovāciju un precīzās lauksaimniecības jautājumiem. Ir tiešām apsveicām, ka runājot par inovācijām, uh, fokusā atradās tieši pats lauksaimnieks. Mēs runājam arī par to, ka augsnes kvalitāte spēlē būtisku lomu, un tas ir ļoti svarīgs vēstījums. Jūs dzirdējāt, ka mēs aplūkojām mēslojumu izmantošanu, un jums noteikti ir zināms, ka Nīderlandē šeit ir ļoti augsta attīstība. Uh, attiecībā uz visu ķēdi. Šī pārēja no lauksaimniecības uz tirzniecību ir norganizēta ļoti labi, un lauksaimnieki izmanto šos papildu ienākumu avots pārtiks produktu apgādes ķēdē. Tas ir tiešām ļoti apsveicam, un es domāju, ka arī citas dalībvalsts var ņemt piemēru. Mēs tikāmies arī ar ekonomikas un administrācijas pārstāvjiem. Tagad nemaz nevēlos eh, jūsmot pat par tām skaistajām vietām un glaznām, ar kurām mums bija iespēja iepazīties iespējams, ka nesatikā nemaz tik daudz lauksaimnieku, taču patiesībā jūsu lauksaimnieki ir kļuvuši tik moderni, ka kļuvuši par uzņēmējiem. Tas ir būtisks aspekts. Protams, tikāmies arī ar ministru kungu kā prezidentūras priekšsēdētāju intensīvās lauksaimniecības sektorā arī piena lauksaimniecība spēlē būtisku lomu. Mēs uzklausījām arī šeit paustās bažas, kaut gan, protams, ka situācija piena sektorā mums ir ļoti labi zināma. Mēs apmeklējām arī Vāgenenes universitāti. Un šajā Vāgeningena universitātē mums notika ļoti interesanta viedokļa apmaiņa ar studentiem par dažādiem lauksaimniecības tematiem. Es domāju, ka mums ir daudz spēcīgāk vēl jāizmanto inovācijas un uh, jauninājumi, kas ir gūti pētniecības jomā. Tas, ko Agilērs kundze teica, ka viņa sirsnīgi pasaks par šo vizīti, taču patiesībā tas ir arī izaicinājums viņai, jo mūsu nākamā vizīte ir paredzēta Spānijā, kur jūs organizējat, un arī no šīs vizītes mēs uh, sagaidām liels panākums. Dorfman kungs arī piedalījās šajā vizītē, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Vēlos pievienoties pateicības vārdiem mūsu Nīderlandes kolēģiem par lieliski norganizēto ceļojumu Īpaši uzmanību man pievērsa šī ceļojuma laikā mm, tas, ka mums ir tāda likumdošana, kas bieži vien strādā pret inovācijām. Mēs apmeklējām kopers uzņēmumu, kas eh, ražo pesticīdus, balstoties uz dabīgiem produktiem, kur runa ir par mēslojumu. Uh, viķis apstrādi, un šeit kļūst skaidrs, ka Eiropas uh, likumi apgrūtina šī uzņēmuma darbu. Jo mēs aplūkojam uh, sēnes, uh, kāda mikroorganisma klātbūtni produktos tādā pašā apmērā kā, kā ķīmisku produktu. Un šim visam procesam tiek patērēts ļoti daudz laika, pat uh, vairāk gadi, un tad, kad runa ir par uh, mēsliem izmantošanu, par mēsliem esošo vielu izmantošanu, tad šeit likumi ir daudz sarežģītāki nekā, ja es izmantotu fosfāta ražotni kādā citā valstī, un tad uh, importētu šos produktus uz Eiropu. Mums vajadzētu pārdomāt šos aspektus un kļūt draudzīgākiem šajā ziņā. Paldies, paldies par šo priekšlikumu. Varbūt drīkstu vēl piebilst to, ka Vageningena universitātes uh, pārstāvji ir biežākie um, arī mūsu viesi, parasti, kad ir uzklausīšanās, tas parāda, cik nozīmīga ir šī universitāte. Tas arī viss par šo ceļojumu, kas bija arī, jo īpaši svarīgs jums šobrīd ir Nīderlandes prezidentūra, un par spīti šai ļoti smagajai situācijai lauksaimniecības sektorā. Ja mēs būtu apmeklējuši vēl citas valstis, tad mēs noteikti būtu uzzinājuši no lauksaimniekiem vēl plašāku informāciju par šo smago situāciju lauksaimniecībā, jo šeit tiešām valda saspīlējumi. Par to liecina arī fakts, ka deputāti no dažādām komitejām, ne tikai agrī komitejām, sāk uzdot jautājumus un sāk interesēties par šo informāciju. Tas liecina par to, ka uh, lauksaimniecība parādās arī citās formos kā būtisks jautājums, un tā mums ir iespēja īstenot spiedienu, mums tas ir jāapzinās, jāapzinās, ka pastāv ļoti liels gaidus, lai mēs rīkotos. Eiropas Savienība nevar atļauties likt lauksaimniekiem vilties. Šī sarežģītā situācija, protams, lielākoties ir radusies eh, saistībā ar globālo situāciju. Šeit jāpiemina Argentīna, Brazīlija, Jaunzēlanda, Austrālija. Šajās valstīs notiekošā attīstība, protams, ir izmainījuši pasaules līdzsvaru. Tas bija viss no manas puses par šo punktu vēlos pateikties par diskusiju šajā jautājumā. Un vēl pašā noslēgumā vēlos teikt, ka šis uh, ziņojums jau ir pieejams. Es tikko teicu, ka nepieciešams laiks tā sagatavošanai, taču redz patīkams pārsteigums, jūs jau varat iepazīties ar šo ziņojumu. Tagad pāriem pie septītā punkta. Nē, Haitema kungs vēl vēlas ko piebilst. At Priekšsēdētā kungs, manuprāt, mēs aizmirstām pateikties sekretariātam un asistentiem, kas norganizēja visu šo vizīti, jo tika ieguldīts liels darbs, lai notiktu tik gluda vizīte, lai varētu apmeklēt uh, visus šos, uh, eh, visas šīs lauksainicības tik īsā laikā. Tiešām paldies sekretariātam, arī visiem asistentiem. Bardzo dziękuję e, e, i że uzupełnił Pan to moje niedopatrzenie. Lielas paldies. E, paldies, ka jūs, tā teikt, izlabojāt manu kļūdu, pateicāties visiem. Es atvainojos, ka es to aizmirsu, jo jūs esat pelnījušos pateicības vārds. Tagad došu vārdu Jāra kungam jo viņš mūs iepazīstināts ar savu atzinumu par ļoti svarīgu jautājumu. Tā ir mūsu pārstrādātā nostāja, mūsu atzinums. par daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšanu. Jārkungs, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau teicāt, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Par tā svarīgumu varbūt neliecina ziņojuma garums. Šeit runa ir par DFS 2014.20. gadu pārskatīšanu. Šeit runa ir par budžetu, un, kā jums zināms, politika nozīmē arī naudas izmantošanu. Tātad šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Varētu pat teikt, ka tas ir nemierīgos laikos, ja mēs palūkojamies uz Eiropu kopainu. Eiropas parlamentā parasti vienmēr parādās jauni izaicinājumi Eiropas Savienībā un vienmēr notiek diskusijas par budžetu, par naudas piešķiršanu. Sākšu ar laika grafiku, lai mēs varētu izprast patreizējo situāciju. Šeit vēlos pateikties saviem kolēģiem, ēnu referentiem. 21. martā mums notika pirmā ēnu referentu tikšanās. Šeit nospraudām pietiekam laicīgi ģenerālās lī, līnijas. Tā ir liela priekšrocība, ka šīs uh, principālās līnijas tiek laicīgi novilktas. Uh, jo tad tālāk jāturpina darbs arī budžeta komitejā. Sākumā vēlos pateikties ēnu referentiem, ka viņi piekrīt mūsu stratēģijai, jo nav nozīmes, ka mēs ļoti novēloti ar jaunām idejām no lauksainiecības komitejas dodamies uz budžeta komitejas komiteju un gaidam atbalstu. Ir labi, ka jau no paša sākuma notiek kontaktu kopšana, tādēļ šī tikšanās 21. martā bija ļoti laba. Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 29. aprīlis, 2012, un nākamā ēnu tikšanās notiks 12. maijā Strasbūrā, balsošana agrī ir 6. jūnijā, un ja viss notiks pēc plāna, tad 16. jūlijā vēl pirms vasaras pārtraukuma mums būs balsojums plenārsēdē. Pēc šīs ēnu referenta tikšanās esam apkopojuši jau pirmās idejas no kolēģiem. Vienojāmies par šīm principiālajām līnijām. Pirmais princips, par kur vienojāmies, ir tāds, ka vēlamies pieturēties pie tēmas. Šeit, protams, var izmantot iespēju runāt par budžetu, runāt par pilnīgi visu, taču mēs vienojāmies, ka turēsimies pie pamatēmas, diskusija par budžetu, un līdz šim mums ziņojums nav garāks par piecām lapusēm. Un, lai budžeta kolēģiem valdītu skaidrība, es vēlos teikt tā vienkārši, ka mēs atsakāmies no pārāk eh, daļrunīgiem, plašiem formulējumiem. Uh, Par ko mēs šeit vēlamies cīnīties? Par budžeta stabilizāciju. Agrā la, lauksaimniecības jomā mēs saskaramies ar pilnīgi jauniem izaicinājumiem. Diemžēl ne tikai jaunām problēmām saskaramies, bet arī vecām. Ir tāda situācija, ka dažās sek dažos sektoros uh, pastāv ļoti draudīga situācija. Vēlamies strādāt arī pie stabilitātes aspektiem. Lauksaimniecības programmas vienmēr ir daudzgadu programmas, tādēļ mums ir attiecīgi jānodrošina mūsu budžets. Tad mēs pieklājīgi, bet ļoti strikti runājam par to, ka ja sabiedrība un ja iespējams Eiropas parlaments paredzēs papildu pienākumus, mums tad ir jārunā par budžeta palielināšanu. Tas ir tāds kā brīdinājums arī mūsu kolēģiem, proti lauksaimniecībā ir jāizveido stabilitāte, nevis visu laiku jāpieprasa kaut kas jauns. Jo lauksaimniecības sektorā mums uh, tiešām ir būtiska šī stabilā sistēma. Šī iemesla dēļ jau notika pirmā tikšanās ar manu kolēģi Albrehtu no budžeta komitejas. Šīs tikšanās laikā es centos, tā teikt, pastāstīt viņām, kādā garā strādās mūsu komiteja un pastāstīt par šo būtiskajām vadlīnijām. Tātad pirmkārt finanšu ietvara noturēšana, ka šeit nedrīkst notikt izmaiņas pārskatīšanas posmā, un tāpat arī ir jānodrošina attiecīgie finanšu līdzekļi dažādajiem sektoriem, lai Eiropas Sanība varētu izpildīt savu pienākumu. Tāpat mēs vēlamies, lai tiešie maksājumi otrajā sadaļā paliktu tādi paši. Kā jums zināms, tas tie ir būtiski mūsu lauksaimnieku ienākumu stabilizēšanai. Tādēļ mēs vēlamies, lai šie maksājumi netiktu samazināti. Tāpat var konstatēt, ka attiecībā uz budžetā noteiktajiem maksimālajiem sliekšņiem saistībā ar KLP, mums pastāv tagad arvien mazāks elastīguma iespējas šeit. Tiešām lūdzam kolēģis līdzdarboties, jo citās komitejās varbūt pastāv vēl tas iespējas, kādā lauksainiecība ir bijusi pirms 15-20 gadiem, kad lauksainiecības komisāram nebija nekāda problēma pēkšņi atrast uh, pāris desmitus eh, miljonus eiro, lai īstenotu kaut kādas eh, budžeta pārmaiņas. Šādi laiki vairs nepastāv. Es domāju, ka mēs esam ļoti godīgi atspoguļojuši, kādas ir prasības, esam saņēmuši konkrētus budžeta līdzekļus, taču lielu rezervju vairs nav, un par to kolēģi vidū jāvald skaidrībai par šo aspektu. Tas nozīmē arī tagad tādu problēmu, ka jauni izaicinājumi lauksaimniecībā, jau mums pastāv šis cēnu risks, tad uh, dzīvnieku augu veselības, dažādi pasākumu problēmas, kas var radīt uh, jaunu noslogojumu budžetam un kas var diezgan ātrā laikā izsmelt budžeta rezerves. Tādēļ Mums ir būtiski, lai kolēģi no budžeta komitejas apzinās šo situāciju, no citām komitejām apzinās šo situāciju par to, ka vienkārši budžetā nepastāv līdzekļu kādiem ārkārtas pasākumiem. Tas viss atspoguļojas šajā ziņojumā 19 punktos, kā jau teicu, tas ir pirmais kopsavilkums, kur izstrādājam kopā ar mūsu kolēģiem. Nākamajā ēnu referentu tikšanās laikā mēs nostiprināsim šo dokumentu. Mans lūgums visiem, ieskaitot eh, mani, ir izmantot šos grozījumu iesniegšanas termiņus. Mēs vienmēr esam atvērti saņemt labus priekšlikumus. Un, ja mēs uh, varēsim tādā pašā garā turpināt kā pirmajā ēnu referentu tikšanās uh, laikā, tad es domāju, ka mūsu darbs būs veiksmīgs arī turpmāk un ka mēs uh, varēsim panākt lielu vienprātību komitejās. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Par šo punktu vēlos pieminēt to, ka apmēram pirms trim nedēļām budžeta komitejā notika uzklausīšana par šo jautājumu. Es tajā piedalījos. Manuprāt, Tas eh, man šķita ļoti interesanti. Domāju, ka runās par lauksaimniecības jautājumiem un būtu jauki arī es kā agrī komitejas priekšsēdētājs piedalītos. Un tas tiešām bija labi, ka es piedalījos šajā uzklausīšanās. Uzzināju, ka viens no ekspertiem kopējo lauksaimnes politiku apzīmēja kā piena govi, kā tādu slaucamu govi. Uh, kurš apgalvoja, ka kamēr šī Eiropas Sanības laucamā govs darbosies, eksistēs, tad tā pieprasīs lielu daļu Eiropas Savienības uh, budžeta. Jūs noteikti varat iedomāties, ka es uzreiz pieteicos izteikties un arī aktīvi to darīju. Taču es, protams, centos saglabāt mieru, taču biju diezgan vīlies un satriekts nevis tikai tāpēc, ka kopīgā lauksaimniecības politika tika šādi tā teikt, apsaukāta, bet eh, tādēļ, ka šis eksperts eh, nāca arī no manas dzimtenes, un tas, protams, manī radīja lielāku vilšanos. Nu, varbūt jūs pārsteidz tas, ka es jums stāstu par šo atgadījumu. Uh, Taču es tiešām biju ļoti sadusmots un uh, pat um, izjūti vēlmi ķerties pie citiem ieročiem. Taču, lai nu, ir kā ir, būtiski ir uh, nezaudēt uzmanību saistībā ar šo jautājumu. Uh, arī citās komitejās, un turklāt ir būtiski, lai visi šie jautājumi tiek uzdot ne tikai lauksensības kolēģiem, bet arī pārējiem komitejiem. Deskungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ja, nu, kad dzirdot ko tādu, es uzreiz sausos, un priekšsēdētāji kungs šādu ekspertu arī manā dzimtenē Vācijā netrūkst, nu nav viņi tikai tāda neliela saujiņa. Un e, ir ļoti vienkārši argumenti, ko var izmantot. Esmu tos arī neskaitāms reizes atkārtojis. Ja visi izdevumi Eiropā, tāpat kā lauksaimniecības izdevumu tiktu uh, aprēķināti un izdoti uh, ar Briseli, tad jāsaka, ka aizsardzības uh, e, izdevums, sociālie izdevumi, tas jau viss netiek uh, rēķināts un uh, piešķirts no Briseles. Un jāsaka, ka tas viss cits netiek rēķināts uh, un piešķirts Briselē. Un jāsaka, ka 70. gados 28% bija šie izdevumi un vispārējais netika izdots uh, caur Briseli, jo toreiz bija tikai sešas dalību valstis un mums jāsaka, uh, ka 1% šādu izdevumu ņemot vērā to, ka pusmiljards cilvēku tiek nodrošināti ar pārtiku. Es gribu teikt, ka īstenībā mēs uh, saņemam daudz, daudz mazāk nekā citas nozars, un mums nevajag par to kautrēties, jo citi saņem vēl vairāk. Jāsaka, ka šis ir, um, tā ir minimāla summa, minimāls procents, un uh, Jāsaka, ka ir 14 miljonu lauksaimniecību Eiropā, kas katru dienu parūpējas par to, lai mūsu patērētāji var ēst kvalitatīvus uh, produktus ar augstu uzturvērtību. Un jāsaka, protams, ka tas viss nāk arī par labu patērētājiem, jo pateicoties atbalstam un subsīdijām arī pārtiks produktu maksā lētāk. Paldies! Pusru Melera. Jā, Hafort Mīlers kundze, paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu. Es gribēju sirsnīgi pateikties Pēterim Jāram, uzteikt viņu par šo labu pārdomāto atzinumu es varu viņu pilnībā atbalstīt un esmu arī patiešām priecīga, ka jau ievadvārdos ir ļoti uh, skaidri un gaiši minēts šis viens procents Un, protams, katrs Eiropas Savienības pilsonis izdod 32 centus dienā, lai varētu turpināt baudīt eh, joprojām kvalitatīvus pārtiks produktus. Un, jā, mums ir jāpatur eh, šis eh, divu pīlāru modelis, man tas ir ļoti svarīgi, nedrīkst arī samazināt uh, lauksaimniecībai atvēlētos līdzekļus jau iepriekšējā plānošanas posmā tie tiks samazināti, bet nu, to nedrīkst pieļaut un nav mums arī vairs tādu rezervi kā agrāk. 11. punkts man arī šķiet nozīmīgs, jo Vienmēr uh, ir jāuzsver, ka lauksaimniecības subsīdijas ir nepieciešamas, jo tās ietekmē arī lauksaimniecības, uh, lauksaimnieku ieņēmumus, un uh, ja not, ir piemēram kādas krīzes situācijas, tad tas ļauj viņiem uh, vieglāk uh, tās pārdzīvot. Un 17. punktā savukārt ir rakstīts, ka uh, ir jāiebilst pret jebkādu lauksaimniecības renacionalizāciju, jo man šķiet, ka KLP ir liela vērtība, un, protams, dalību valstīs ir arī atšķirīga interpretācija, tādēļ mums KLP ir jāpatur spēkā. Un viens no svarīgākajiem punktiem mūsu acīs ir numur 19 pašās beigās. Tur ir uzsvērts, ka Sākumā ir jānosaka politikas pasākumi un konkrētie mērķi, un tikai pēc tam var piešķirt nepieciešamos budžeta resursus. Līdz šim spēkā uh, esošā KLP uh, īstenībā nu, neļāva mums um, rast tādu pietiekam labu pārskatu, kā dalība valsts ir ieviesošas zaļināšanas pasākums un vai tie patiešām ir efektīvi vai nē. Tādēļ uh, šie mērķi un uh, politikas pasākumi ir jānosprauž pirms līdzekļu piešķiršanas un grozījumos mēs arī attiecīgi to atspoguļosim. Un, protams, šeit ir vēl jāuzdod daudz svarīgāk, tādi vispārīgāki jautājumi par KLP lomu, nozīmi un gribēju pateikt jums par šo preciz... gribēju pateikties jums par šo precizējumu. Tātad, ja mēs arī uzstādām lauksaimniekiem papildus prasības, tad, protams, viņiem ir jāpiešķir papildus līdzekļi arī dažādu ekoloģisko programmu īstenošanai. Paldies, tagad Sarvamā kungs. Obrigada, prezidente. E, o relator na sombra do meu... Kundze, paldies. ēnu referents no mūsu grupas nav ied, ieradies, bet viņš lūdza man pavēstīt mūsu grupas a, pozīciju. Šajā ziņojumā ir vairāki labi domu graudi. Protams, mēs esam piedzīvojuši lauksaimniecības krīzi, krīze joprojām tur savā varā visu Eiropas Savienību, bet mūsuprāt, referents varēja vairāk arī pievērsties krīzes cēloņiem. Jāsaka, ka krīze galvenokārt izraisīja uh, tirgu iniciētie pasākumi un vajadzēja pateikt, ka krīze ir radusies ņemot vērā konkrētus pasākumus, kas tika ieviesti bez iepriekšējas saskaņošanas un tika samazināts arī KLP budžets grūtos laikos. Netika pieminēti arī komisijas pētījumi kur mēs varam redzēt, ka ilgā laika posmā samazināsies lauksaimnieku ienākumi. Un cēnu svārstīgums arī ir ļoti būtisks faktors. Protams, lauksaimniecība ir ļoti svarīga ekonomiskai un teritoriālai kokaizijai. Vajadzētu uzsvērt arī mēroga lauksaimniecība lomu, MVU spēlējumu lomu Ņemot vērā šo smago krīzi, mums ir jādara vairāk un jāpieprasa budžeta līdzekļu restruktūrēšana. Un paņemsim vērā arī Krievijas embargo secinājums un sekas. Eiropas Savienības budžets ir uh, jāpielāgo, lai varētu ņemt vērā to, ka lauksaimnieki šī embargo dēļ cieši zaudējumus. protams, ir nepieciešams vairāk resursu KLP arī otrajā kategorijā, ņemot vērā to, ka tagad valda krīze. Paldies! Oui, merci, monsieur le président. <clears throat> Nākamais runātājs, lūdzu. Lozokungs, paldies. Jāsaka, šis teksts attiecas uz vairākiem jautājumiem un jāsaka, ka patiešām ir samazinājies budžets eh, KLP un eh, ir, protams, arī saistītie maksājumi. Ir jāgarantē mm, pietiekam labs līdzsvars, mazas lauksaimniecības var arī pazust Un, piemēram, citas lielas vāras, lielas ekonomikas ASV ar mums konkurē ļoti lielā mērā, un tas, protams, ir jāpatur prātā, vedot sarunas par TTIP, jo Eiropā ir ļoti stingras ekoloģiskās, sanitorās normas, un, ja te tiek runāts par a, politikas renacionalizāciju, ir jābūt eh, patiešām arī ehm, šai argumentācijai, ņemot vērā arī to, ka komisija norādīs arī uz vairākiem eh, konkurences deformācijas gadījumiem. Lūdzu, nākamais runātājs. Jūs pārņemta dokumenta, manau, ka tisai. Ropes kungs, paldies kolēģim Jāram par šo labo dokumentu. Tas ļoti labi atspoguļo šīs dienas situāciju nozarē, bet nu es gribētu no savas puses arī paust vairākas domas. Kādēļ vajadzētu paaugstināt lauksaimniecībai atvēlēto budžetu tā vietā, lai to pazeminātu? kolēģis ļoti pareizi pateica, Eiropas Savienībā ir jāpabaro 500 miljonu pilsoņu. Lauksaimniecība. Ne tikai ražo pārtiku. Es domāju, ka nebūtu pareizi šeit salīdzināt, cik daudz procentu tiek izmantot lauksaimniecībai Eiropas Savienībā. Vajadzētu arī salīdzināt, kā dzīvo lauksaimnieki salīdzinājumā ar pilsētas iedzīvotājiem Lietuvā. Bezdarbs lauku reģionos, piemēram, ir divas reizes augstāks nekā pilsētās. Ja mēs raugāmies uz statistikas datiem un uz eh, to, cik daudz cilvēku patiešām kaut ko iegūst no lauksaimniecības, eh, tad tas jau uz visu paver pavisam citu gaismu, pavisam citu rakursu. Jā, ļoti daudz cilvēku ir nodarbināti lauksaimniecībā Eiropas Savienībā, bet īstenībā nav tādu uh, konkrētu rezultātu gribēju lūgt atzinumu padarīt skaidrāku, lai formulējumu attiecībā uz krīzi arī būtu tādi varbūt pat skaudrāki. Jo, protams, lauksainiecība jau nav tā, kas ir radījusi problēmas uh, Krīmas konflikta gadījumā, uh, eh, konfliktā ar Krieviju. Uh, Un nu, kādēļ tad lauksaimniekiem ir jāmaksā tik augsta cena? Kādēļ viņiem ir tā jācieš? Kādēļ, piemēram, netika paņemti līdzekļi daudzu spiedīgu problēmu risināšanai no kopīgā budžeta, bet akurāt tieši no lauksaimniecības aploksnes? Varbūt, ka vajadzētu arī būt tādai nu, atbildīgākai attieksme atbildīgākai uzvedībai no politisko lēmumu pieņēmējiem. Ja runājām par uh, tiešmaksājumiem, jaunajās dalību valstīs šie tiešmaksājumi ir zemāki nekā citās. Un tas, protams, nelabvēlīgi ietekmē konkurētspēju. Tādēļ es gribētu lūgt, lai eh, šie maksājumi tiktu izlīdzināti, lai eh, nu, to līmenis tiktu pacelts jaunajās eh, dalību valstīs. Es domāju, ka mums vajadzētu vienu ātrumu Eiropa, nevis divu ātrumu Eiropa. Es skatos, ka priekšsēdētājs man te mēģina parādīt, lai es beidzu uzstāties. Paldies! Jūs runājat diezgan ilgi. Agilārs kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ēnu referente no savas politiskās grupas, sociālistu grupas, es varu pateikt, ka šeit uh, atzinumā izvēlētā uh, valoda mums šķiet ļoti pieņemama. Uh, Tā tad tur ir teikts, ka nevar uh, mainīt de, tagad KLP piešķirto budžetu, bet ka ir jāpārskata viss DFS kopumā. Nu, es domāju, tas ir pavisam cits rakurs. Atzinuma autors Pēters Jārs uh, runāja ļoti prātīgi, un mums ir nepieciešams šis atzinums, jo mainoties vispār budžeta struktūrai, tas, protams, neizbēgam ietekmē arī lauksaimniecības budžetu. Un, protams, tas sasaucas ar budžeta diskusijām tādā plašākā kontekstā. Un, protams, ir jāpatur prātā arī lauksaimniecības politikas mērķi, un, lai tos sasniegtu, nu, ir nepieciešams arī attiecīgais finansiālais segums un DFS 2020. Uh, gada regulā ir teikts, ka ņemot vērā Krievijas embargo un uh, smagu krīzi atsevišķās dalību valstīs, būtu iespējams, ka uh, vajadzēs lauksaimniecībai atvēlēt vairāk līdzekļu, jāņem vērā arī cenu svārstīgums. Mums ir jābūt proaktīviem, nevaram vienkārši visu laiku aizstāvēties. Mēs esam tādi, nu, atturīgi, pasakām, jā, neaiztieciet mūsu naudu, bet ar to vien nav gana. Jāsaka, ka lauksaimniecības politika ir domāta lauku reģioniem un nedrīkst pieļaut, lai, piemēram, cilvēki dotos no tiem masveidā prom. Uh, Mēs te runājam par to, ka lauksaimniecība ir svarīga, un mēs te runājam ne tikai par pārtikas ražošanu, jādomā arī par teritoriālo kohēziju un uh, darba vietu radīšanu. Tā ir tāda gara, gara ķēdīte. Mēs arī nedaudz papildināsim Jāra kunga atzinumu bet, protams, līdzekļiem ir jātiek izmantotiem visās lauku reģionos. Mēs netrīkstam visu laiku tikai aizstāvēties, kad mums uzbrūk. Nē, mums ir jābūt proaktīviem. Uh, Eh, arī pašiem dažreiz ir jāuzbrūk un jāpasaka, ka šo naudu jau nesaņem tikai zemnieki, to saņem arī dažādi lauksaimniecības eksperti, un šī nauda arī paliek lauku reģionos, tas uh, palīdz veicināt teritoriālo un ekonomisko kohēziju. Paldies vēlreiz Jārkungam par ziņojumu. būtu patiešām ļoti jauki, ja tā tas varētu notikt, bet, nu, ir citi, kas vēlas pārskatīt budžetu. Petirs kundze, lūdzu. Jārunā odličnom, struktūriranom i sistemātiski. Paldies! Es gribēju uzteikt Jāra kungu par šo tik labi pārdomēto, struktūrēto ziņojumu. Uh, un uzskatu, ka KLP budžetu nedrīkst samazināt, tam ir jāpaliek vismaz uh, iepriekšējā līmenī. Lauksaimnieki ir tie, kas uh, rūpējas par lauku reģionu attīstību, kas apgādā mūs ar pārtiku. Un, protams, lauksaimniecībās rodas arī darba vietas. Un jāsaka, ka viens lauksaimnieks rada septiņas darba vietas arī citos sektoros, tādos attālinātākos. Un tieši šī iemesla dēļ mums ir jābūt nepiekāpīgiem un nedrīkst ļaut apcirt līdzekļus KLP. Diemžēl eh, ekonomiskā krīze lauksaimniecība ir skārus ļoti smagi, bet eh, jāsaka, ka lauksaimnieki bieži vien cieši vairāk nekā citu nozaru pārstāvjiem. Tādēļ es atbalstu Jāra kungu ar eh, abām rokām un Būtu ļoti jauki, ja jūs arī um, kaut ko darītu nabadzīgo uh, lauksaimnieku labā, jo daudzi lauksaimnieki, tad, kad viņi noveco, um, dzīvo ļoti bēdīgi, nu, burtiski nabadzības apstākļos. Tādēļ agrī komitejai vajadzētu pieprasīt papildus līdzekļus, lai varētu šiem cilvēkiem piešķirt, nu, vismaz tādu minimālo pensiju. 70 tūkstoši eh, lauksaimnieku jau ir pensionējušies Horvātijā. Viņi saņem 305 eiro pensiju katru nedēļu. Nu kā tad var izdzīvot par šādiem grašiem? Jā, ņemot vērā šo cilvēku ieguldījumu mūsu sabiedrībā, mūsu sabiedrības barošanā, nedrīkst pieļaut, ka tad, kad viņi eh, kļūst vecāki, viņiem pašiem ir jāmirst pats. Uh, Paldies. Kužmiuka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ēnu reference vēlējos pateikties Jāra kungam. Šis ir ļoti sarežģīts atzinums, kas attiecas uz KLP un tai paredzētajiem līdzekļiem. Nu, ir sagadies tā, ka es strādāju arī budžeta komitejā. Jūs to noteikti būsiet pamanījis, priekšsēdētāji kungs. Pārskatot DFS, nākas konstatēt, ka citi aizvien vēl, biežāk vēlas uh, paķert kādu kumosu no lauksaimniecībai atvēlētiem līdzekļiem. Uh, un šis kārdinājums kļūst aizvien lielāks. Nu, un, protams, viņi arī mēģina uh, savai rīcībai atrast kaut kādu argumentāciju. Ir ļoti labi, ka ziņojumā ir uh, atspoguļotas dažādas tendences, kas tagad valda, un, uh, piemēram, uh, peļņas samazināšanās, arī tas, ka KLP tagad ir jāsasniedz vairāk mērķu, arī ekoloģiskajā ziņā samazinot šo ekoloģisko nospiedumu. Mums nav arī nekādu rezervju, situācija kļūst aizvien nestabilāka un mums nav pietiekam daudz līdzekļu, lai to visu pietiekam labi atrisinātu. Gribēju pateikt, mums ir jārūpējas par tiešmaksājumu uh, pielāgošanu kopīgiem līmenim, lai citās valstīs nebūtu diskriminācijas. Hojas Linga kungs tagad priekšsēdētāji. Es gribēju dažas uh, vispārīgas piezīmes paust. Tie argumenti, ko mēs uh, visu laiku monotoni šeit uh, ilustrējam, ar to vien nav gana. Nu, pateikt visu laiku, jā, ir tik daudz. Uh, zemnieku, kam klājas slikti, mums nepieciešams vairāk naudas, bet ir arī ļoti daudz, piemēram, uh, cepēju, maizes cepēju, tērauda nozarē strādājušo, kam arī klājas garažām slikti, un mēs arī viņiem prasīsim vairāk naudas. Bet mums ir jāprūpēs, lai nauda nonāk tiešām pie tiem, kam tā ir reāli nepieciešama, lai tā nonāk pareizajās kabatās. Un jāsaka, ka politikai ir jābūt tādai, kas uh, var uh, ļautu zemniekiem nopelnīt vairāk Un kāds tad ir vispār arguments šai kopīgajai lauksaimniecības politikai? Proti, ir arī jāgodina tas, ko paveic lauksaimnieks sabiedrības labā. Ja mēs runājam par ienākumu veicināšanu tikai no vienas puses, tas ir tā vienpusēji, un nu, tas varētu mums galu galā radīt arī grūtības, jo citi teiks, nu, ir jau arī cits nozars, ko krīze ir skārusi. Tādēļ mums ir jāpasaka, ka lauksaimniecība nozīmē arī uh, tādu sabiedrībai vērtīgu pienesumu, vērtīgu ieguldījumu. Un runājot tikai par to, ka naudas trūkst un ir krīze vai vai vai, nu tad eh, šī argumentācija izklausās, nu tā nevisai pārliecinoši. Un, ja mēs runājam par Uh, lauksaimniecības budžetu un tā aizstāvēšanu. Mums ir jābūt labākiem, pārliecinošākiem argumentiem. Mums visiem kopīgi ir jācīnās, bet pateikt visi ir ļoti jauki un nauda mums ir nepieciešama un vienmēr esam to saņēmuši. Nu, uh, tādi argumenti nav pietiekami labi. Kolēģis labi, arī ļoti pareizi teica, ka ir krīzes, ar kuru sekām mums jācīnās, ņemot vērā arī dalību valsts, kas cīnās cieš vissmagāk, bet jāsaka, ka arī kaut kas ir jāpaveic, lai saņemtu naudu. Un, ja mēs diskutējam par naudu, par budžetu, nedrīkstam aizmirst arī to, ka mēs pieļāvām milzīgu kļūdu lauksaimniecības politikā. Bija arī tirgus organizācijas regula, uh, un e, tā nebija pietiekami labi īstenota, un ja mēs aizstāvam budžeta piešķiršanu lauksaimniecības politikai, mums jādomā arī par tirgus e, organizāciju. Nu, katastrofa piena tirgu ir vienkārši neaptvērama. Uh, Mēs nevaram visu darīt tikai regulējot, mums ir jādomā patiešām par procesiem, kas notiek tirgos un uh, piedāvājot subsīdijas, kompensācijas piensaimniecībā, īstenībā tās nesaņem pareizie adresāti. Un daudzi piensaimniecības uzņēmumi ir nonākuši parādos, un mums patiešām eh, aizstāvot savas politiskās nostādnes, ir jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt. Jā, ir ļoti daudz lauksaimnieku, kas cieši no krīzes. Paldies, Šrājers kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es varbūt gribētu nedaudz paturpināt, atsaucoties uz šo vizīti Nīderlandē, par kuru pirms kāda brīža spriedām. Tur mēs skatījāmies uh, uz dažādiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kas izmanto inovācijas, bet tāda maza ģimenes uzņēmuma jau to nevar paveikt. Jāsaka, ka 50% no uh, piensaimniekiem nevar tik galā ar saviem tekošajiem rēķiniem, un Rabo banka Nīderlandē mēģināja šiem cilvēkiem palīdzēt, viņiem bija jāņem aizdevumi, bet eh, nu, eh, tas viņu situāciju tā ievērojami neuzlaboja. Ja mēs runājam par eh, lauksaimniecību, mums ir jāpasaka, ka nauda ir jāsaņem zemniekiem, nozarei, un es vienmēr sapratu, ka tas ir tāds nebeidzams stāsts Es gribēju arī uh, dzirdēt atbildi uz jautājumu, vai kaut kas tiek darīts, lai, piemēram, vairāk pievērstos arī ekoloģijai un ekonomiskiem izdevumiem. Tātad, jo tika arī spriests, ka šo komiteju varētu apvienot ar citām komitejām, un jāsaka, ka Eiropā uh, pēc otrā pasaules kara ir bijis visu laiku miers, un miers nozīmē arī to, ka visiem ir ko ēst un ka pārtiks produkti ir nekaitīgi. Tas ir liels sasniegums. Bet mums īstenībā uz šo jautājumu uh, parlamentā ir jāskatās daudz plašāk. Tas neatiecas tikai uz mūsu komiteju. Šis jautājums attiecas arī uz citu komiteju kompetencēm un pašā, pašās beigās tātad uh, klimata vienošanās. Uh, Mums vajadzētu saprast, par ko tad Parīzē uh, viņi vienojās. Jā, tas vairāk attiec uz Envi komiteju, bet, nu, tas neizbēgam ietekmē arī lauksaimniecību. Varbūt to varētu arī kādreiz iekļaut mūsu darba kārtībā. Paldies! Dorfmana. Dorfmana kungs. Paldies priekšsēdētāji. Jā, nu, esmu tagad tādā Uh, visai dīvainā situācijā, ka man ir pilnībā nu, jāpiekrīt Hoislinga kungam, tas gan nenotiek pārāk bieži, bet ir varbūt tā pārāk vienkārši pateikt, mūsu rīcībā ir budžets, mums ir uh, mehānismi un mums ir jāizstāv gan viens, gan otrs. Bet, nu jā, veicot vidusposmu izvērtējumu, mums būs jāpārbauda arī spēkā esošie mehānismi un jāsaprota, vai tie joprojām ir dzīvot spējīgi un vai tie nav morāli novecojuši. Jā, protams, budžets būs jāizstāv, tas ir neapšaubām. Un mēs esam īstenībā atteikušies no ļoti daudziem pasākumiem tirgū, KLP ir tagad eh, nu, padarīta par tādu naudas sadalas sistēmu. Tas, kam ir eh, liela teritorija, saņem daudz naudas, un tam, kam ir eh, nu, mazi šie lauki mm, apstrādājumie, tas saņem atkal maz naudas. Bet ja mēs runājam par krīzes situāciju un arī mm, par eh, to, kā palīdzēt lauksaimniekiem un būt tādiem proaktīviem, nu tad mums rokās gandrīz vairs nav nekādi instrumenti, mehānismi ir izsmelti. Pēters Jārs to pareizi norādīja, un mums ir jāsaprot, vai mūsu rīcībā ir pietiekam daudz naudas, lai risinātu krīzes situācijas vai nē. Nu, mēs tagad paši eh, savām acīm par to varam pārliecināties. pašreiz piekoptā politika īstenībā nav pietiekami efektīva, lai varētu pietiekami labi reaģēt uz jaunajiem izaicinājumiem tirgū. Un neapšaubām sekos vēl vairāk kritikas. Mums ir jāapzinās, ka, nu jā, Alberts Dess eh, pareiz teica, ka lauksaimniecība saņem ļoti maz līdzekļu, bet uh, 55 miljārdi, ko maksā nodokļu maksātāji, nu par to arī tiek daudz miksē, uh, eh, diskutēts. Un kur tad šī nauda nonāk? Daudzi tagad eh, jautā, vai nauda nonāk patiešām eh, pie lauksaimniekiem, pie zemniekiem, vai aizvien vairāk pie zemes īpašniekiem. Un ja notiek investīcijas lauksaimniecībā, tad ļoti lieli investīciju fondi tagad eh, investē lauksaimniecībā. Viņi uh, uzpērk zemi, augsni, lai varētu nopelnīt. Un šī tendence aizvien vairāk izplešas ap apmēros. Domāju, mēs eh, vēlamies to apspriest, ja vēlamies lauksaimniecības pro... politiku saglābt. Paldies! Šis to balzu pušā. Čas vēl pana. Haisler kungs, lūdzu, tagad dod jums vārdu. Čem. Um, Paldies, priekšsēdētāji, ka dodat mums iespēju īsti komentēt šo tik būtisko jautājumu. Šis ziņojums atspoguļo tās pašas galvenās problēmas, kādas arī mēs saskatām šajā DSP pārskatīšanā, taču jūs noteikti apzināties, ka būs daudz plašākas diskusijas par Eiropas budžeta prioritātēm, jo aktuālie politiskā attīstība ir izraisījis lielu spiedienu pašreizējiem Eiropas Savienības budžeta izmantojumam. Komisija piedāvās uh, komunikē, par kuru diskutēs vēlāk šajā parlamentā šogad, šajā gadā. Nav īsti vēl zinām konkrēti datumi, bet tas notiks šī gada otrajā pusē. Mēs aplūkosim prioritātes, aplūkosim to, kurā virzienā Eiropas Savienības budžetam jādodas nākotnē, kā arī diskutēsim par patreizējiem politiskajiem jautājumiem, ar kuriem es saskars. Šeit, protams, var pieminēt bēgļu krīzi kā vienu no galvenajiem. Protams, ka pastāv tāds um, nomierinošs vēstījums uh, saistībā ar KLP pašreizējā piešķīrumā. Šeit nav paredzēta nekāda kopīgās lauksainiecības uh, budžeta līdzekļu pārnese. Protams, ka šeit mēs cenšamies panākt uh, stabilitāti. Un šī pārskata galvenais vēstījums ir nodrošināt uh, to, ka pastāvēs stabilitāte īpašajā jomā. Tāpat arī mēs centīsimies aplūkot eh, pāris elements, kas saistīti ar kvalitāti, saistībā ar otro sadaļu. Šeit runa ir par klimatā mm, mainstreamingu, par biodaudzveidību, kas ir viena no galvenajām prioritātēm komisijas darba programmā. Kā jums zināms, apmēram 20% no Eiropas Savienības budžeta kopumā ir paredzēti tieši ar, ar vidi saistītiem izdevumiem. Uh, Jaunā lauksaimniecības politikas politika, protams, eh, veido daļu no šiem 20% piešķīrumiem. Tādēļ šajā komunikē ir ļoti būtiski parādīt to, kā kopīgās lauksainas politikas eh, finanšu līdzekļi tiek izmantot efektīvi, mērtiecīgi. Uh, Mums notiek arī vispārīgas diskusijas saistībā ar budžetu un rezultātiem. Šos diskusijas ir izraisījuši Eiropas revīzijas palāta, kā arī jūsu pieņemtā rezolūcija par kopīgo budžetu. Ir būtiski parādīt uh, tos rezultātus, kas ir reāli saskatāmi un parādāmi saistībā ar Eiropas Savienības budžeta izmantošanu. Uh, Vēl būtiskas diskusijas uh, būs uh, saistīts ar komisāru Hoganu kunga paredzētiem vienkāršošanas pasākumiem. Šeit pastāv mēģinājumi vienkāršot birokrātiju kopīgas lausainisības politikas jomā, īpaši saistībā ar 2013. gadu veiktajām reformām. Ir paredzēta vesela virkni deleģēto un īstenošanas tiesību aktu, uh, Tāpat arī komisija plāno tādu plašāku pārskatu saistībā ar vienkāršošanas pasākumiem ņemot vērā attiecīgās eh, regulas, kas attiec ne tikai uz eh, lauksainiecības politikas izdevumiem, bet eh, visu citu sektoru izdevumiem. Un noslēgumā vēlos pieminēt, un to dzirdēju arī jūs šodienas diskusijās, šīs vidus termiņa pārskats ir saistīts ar priekšlikumu kuru 2017. gada beigās komisija piedāvās saistībā ar jauno daudzgadu finanšu schēmu, un tad uh, diskusijas turpināsies 2018. gadā par tādiem vispārīgiem jautājumiem, ne tikai par uh, kopīgās lauksainicības politikas uh, finanšu līdzekļu izmantošanu, bet arī citu sektoru izdevumiem, un tad tiks pieņemts noteikti jauns uh, arī periods 2021. un 2028. gadam. Lielas paldies priekšsēdētāji. Tā, ko, jakie savu relācija, paļi direktorši, między... Jā, paldies. Direktāra kungs. Bet kādas ir attiecības? Um, sasaistas starp kopējo lauksaimniecības uh, politiku un uh, šiem nacionāliem maksājumiem, uh, jeb tā sauktajām aploksnēm. Tas nav tik skaidri, kā tas dažkārt tiek pieminēts. Nu, labi, mums jābeidz runāt par šo tematu, lai arī tas ir ļoti nozīmīgs temats, un mums tomēr jāpieņem, ka visdrīzāk, ka lauksaimnieki protestēs, visdrīzāk, ka būs lauksaimnieku protesti, un tad ir jāraugās, kā tas ietekmēs situāciju. Daudz tiek runāts par izaicinājumiem. Es drīzāk to vērtēju līdzīgi kā Jāra kungs. No vienas puses mums jāatrisina ir īstermiņa problēmas, proti jāpārvar ir krīze, jāstabilizē situācija. Un uh, tad uh, nav uzreiz ārkārtīgi, teiksim, tā tālu jāraugās uh, um, nākotnē. Šī diskusijas ir um, tāds tā kā nākotnes uh, redzējums un labāk ir pārvarēt uh, šodienas situāciju un tad raudzīties nākotnē. Mēs uh, esam tiešām pārliecināti par to, kādai jābūt situācijas attīstī, attīstībai. Mums jāpārliecina citi par šo redzējumu ministri Mm, kolēģi parlamentā un eh, citas <laughs> frakcijas, lai varētu rasties, var, varētu izveidot tādu situāciju, kurā var rast risinājums. Protams, ka mēs mm, kolēģis ielūdzam viesoties pie mums, tas vienmēr ir uh, Ļoti interesanti, un arī deputāti, kas nestrādā šajā komitejā, uzzina par izaicinājumiem, un bez tam runa jau ne tikai par lauksaimniecību, bet arī par vidu, par lauku reģionu attīstību. Nu, tā tad tas ir plašs temats, par kuru mēs šeit runājam, nemaz nerunājot par situāciju, kāda ir pasaules tirgos. Mēs nedrīkstam raudzīties tikai uz Eiropas tirgu, bet visu laiku jādomā arī par pasaules tirgu, jo ir ļoti tāda cieša savstarpējā saita. Mēs zinām, ka tendence ir ražot pārliecīgi daudz, un tā ir tāda tendence, kas visdrīzāk nākamo gadu laikā m, tikai stiprināsies Argentīna, Brazīlija, Jaunzēlanda, Austrālija. Tās ir valstis, kurās ražošanas apjoms ļoti ātri pieaug. Un, protams, ka mēs visi zinām, ka, ja lauksaimniecība ja reiz ir izpostīta, tad tā, tāda arī jā, praktiski vienmēr paliek. Un mēs pat labi nesam tieši šādā situācijā. Uh, iznīcināt mūsu lauksaimniecību. Tādēļ jābūt mums ir ļoti, ļoti uzmanīgiem. Jāra kungs, liels paldies jums par paveikto darbu. Līdz 29. aprīlim jāiesniedz grozījumi. 29. aprīls un Jāra kungs noslēgumā jums vārds. Jā, pavisam īsti divas piezīmes. Liels paldies par ierosmēm, ko kolēģi izteica. Ziņojums vēl nav sastādīts, līdz ar to priecājos par uh, ēnu uh, referentu tikšanos. Uh, grozījumi būs iesniegti un mēģināsim tos iestrādāt. Daudz, kas tika uh, pieminēts lauku vide Krieviju un daudz citas lietas. Nu, šeit ir arī iespēja tos iestrādāt un norādīšu uz to, ka mums ir šeit trīs daļas, lai arī es teicu, ka mums jāpaliek pie tāda skaidra temata, tad pirmie pieci punkti ir, nu, tāda tā kā um, uh, reklāmas pašiem. Pirmais un piektais punkts uh, mēģinājums uh, mūsu kolēģiem Eiropas parlamentā skaidrot. Uh, lauksaimniecības politiku un skaidrot, ka mēs neesam uh, muca bez uh, dībena, mēs esam uzticami partneri, mēs esam samazinājuši mūsu sadaļu uh, budžetā. Tā ir laba ziņa mūsu kolēģiem budžeta komitejā. Tas ir arī, nu, teiksim, tāds, uh, jā, tas, tāds aspekts uh, mūsu kolēģiem paziņojumos. Un pavisam īsi. Uh, Bet, nu, 5 punktus esam tam veltījuši. 16. punktā ir uh, birokrātijas samazināšana, tas nemaksā naudu un tas uh, ir uh, sarežģīti ne tikai pārvaldes sistēmai, bet arī lauksaimniekiem. Un tad vēl tāds tā kā brīdinājums šeit mums ir jāroda izpratne. Mēs, uh, kā jau vakar, vakarā teicu, mēs esam vienoti nu, tajā, ka neesam vienoti kā mēs vēlamies lauksaimniecības politiku nākotnē veidot, ko mēs gribam izdarīt labāk. Ir daudz kolēģi, viņiem ir idejas, man ir daudz idejas, bet es negribētu visu šeit ietvert tādēļ, ka mēs laika ziņā to nespēsim, bet diskusijas priekšstādātāja kungs un koordinātori šo vēlmi var arī jums izteikt arī Hoisler kungu uzklausīja un kāda nākotnes lauksaimniecības politika būs, kāds būs diskusijas, bet tiešām mums ir vajadzīgs laiks tam. Un ja mēs tagad to sāktu, tad mans mērķis un lūgums. Uh, saistībā ar šo ziņojumu arī lūgums kolēģiem budžeta komitejā, nu, būt vienotiem. Visādi citādi, nu, mēs uh, sadalīsimies uh, tādēļ šīs pamatdiskusijas, kas ir nepieciešams. Priekšsēdētājs, nu, izdomājiet kaut ko, kādā brīdī, kādā uh, formātā tas ir ļoti nozīmīgi. Esmu arī neapmierināts, taču mums ir jāpaliek nu, pie ziņojuma, un uh, budžeta komitejas uh, kolēģiem ir jādod skaidrs uh, signāls, uh, lai viņi saprastu, ko mēs gribam, un vēlreiz pateikšu, ka nu, tam ir jābūt reāli. Nu, mēs varam arī prasīt dubultot budžetu, izklausās ļoti labi, visi būtu apmierināti, bet tas nav reāli. Tas ir mans lūgums noslēgumā, taču esmu pārliecināts, ka kopā visu to spēsim. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies, priekšsādātāja kungs. Un tagad eh, teikšu, ka piekrītam jūsu aicinājumam un atbalstam to piekdien pulkstens 19. Eh, eh, tiksimies. Tagad divas minūtes tehnisks pārtraukums un tad būs koordinātors sēde. Tikai divas minūtes pauze.